Tā ir Šveices delegācija. Un šorīt no rīta Šveices delegācija piedalījās 33. Eiropas Savienības Šveices starpparlamentārajā sanāksmē. Un notika lieliskas diskusijas ar Šveices delegācijas partneriem no Eiropas parlamenta. Un mēs tiešām ceram, ka tas viss uh, ļaus arī noregulēt.